So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Kolēģi un kolēģis, sāksim sanāksmi. Sirsnīgi jūs sveicu šajā sanāksmi zālē. Darbā kārtību esat saņēmuši. Vai ir kādas um, izmaiņas, ko mainīt? Ja vēlam, vēl, ko mainīt, ja ne, tad eh, darba kārtību apstiprinam. Otrais darba kārtības punkts eh, - protokola apstiprināšana. Kā parasti, ja līdz sanāksmes beigām nebūs kādu iebilžu, nekādu grozījumu protokolam, tad protokols arī tiks apstiprināts. Nu, nā, tāpat rīkosim arī šodien attiecīgi. Tālāk trešais punkts sanāksmes vadītāju paziņojumi. Iesākumā vēlos norādīt un atgādināt jums, ka šo sanāksmi pārraida tiešraidē, tiešsaistē internetā. Tā kā arī skatītāji, klausītāji var uh, reģistrēt savus komentārus vai, vai, vai jautājumus, ja viņi attiecīgi uzmanīgi klausās. Un, protams, visus arī, visus klausās visu vēl Limburgu, Tallinu un, un Varšavu arī sveicinu. Nu, tad tagad gan mani paziņojumi. No komisijas joprojām nav sagaidīts eh, priekšlikums eh, attiecībā uz uh, eh, duālā lietojuma precēm Eiropas saimnībā, tātad uz duālā lietojuma preču tiesību aktiem. Un nā, tas man īpaši neiepriecina. Jau 13. gadā, 13. gada beigās, toreiz jau mēs vienojāmies, ka Jautājums par uh, izlūkošanas tehnoloģijām, uzraudzības tehnoloģijām um, uh, jau tiks integrēts duālas uh, izmantošanas preču tiesību aktos. Un man tā šķiet nepieņemams, pilnīgi nepieņemams tas, ka jautājums par uh, spīdzināšanu izmantojamām precēm un duālas izmantojamām precēm, kuras arī tā starpā var iekļaut. Šīs preces tātad. Um, Tātad eh, jautājums par duālu izmantojumu preču eksporta regulējumu joprojām nav modernizēts. Nu, tādēļ vēlos eh, komisiju mm, viennozīmīgi aicināt pēc iespējas ātrāk šo priekšlikumu arī sagatavot. Un šo mm, aicinājumu komisijai, komisārai respektīvi noformulēsim arī rakstiski. Otrs jautājums, kas ir mans tūs sirdī, ir eh, tātad jautājums par Mm, komisijas tiesību aktu tātad, eh, stāvokli iesniegšanu. 10. decembrī pārējais eh, posma protokols eh, attiecībā uz Ķīnas iestāšanos Pasaules tirsniecības organizācijā būs beidzies. Mēs esam gari un plaši diskutējuši par to, ka parlamentā mums arī tomēr varbūt vajadzēja pieņemt rezolūciju šai sakarā. Un joprojām neesam saņēmuši nekādu tiesību aktu priekšlikumu no komisijas attiecībā uz to, kā tad rīkoties ar valstīm vai, vai teiksim, attiecībams sektoriem, kas eh, noteikts eh, tautsvarniecības eh, jomas veido ne pēc tirgus teiksim, principiem. Nu, un arī šeit aicinām komisiju maksimāli drīz un ātri sagatavot tiesību aktu priekšlikumu, jo mēs, parlaments, protams, mums arī atlicina savus laiks ar diskusijām, lai eh, varētu adekvāti realizēt savu demokrātisko pienākumu. Un eh, vēlams būtu arī līdz 11. decembrim šo tiesību aktu arī pieņemt. Tā kā arī šajā jautājumā komisija, komisija ir pienākums maksimāli ātri, bez kavēšanās sagatavot attiecīgu priekšlikumu. Un domāju, ka arī par šo jautājumu adresēsim komisārs kundzei attiecīgu vēstuli, vēršot viņas uzmanību uz to, ka ir nepieciešams uh, ātri sagatavot attiecīgo tiesību akta projektu. Un jā, vēlos atgādināt, ka Kenija dienu pēc tam, kad uh, mūsu komiteja uh, to ir apmeklējusi, ir uh, parakstījusi Austrumāfrikas EPA un 20. septembrī Kenijas parlamentā uh, Šis EPA nolīgums eh, ir ratificēts arī Kenijas parlamentā. Un līdz ar to Kenija ir izpildījusi attiecīgās rekomendāciju un eh, varam konstatēt, ka seši dēļģētie tiesību akti, ko komisija ir eh, sagatavojusi, attiecīgi arī tiks eh, raiti īstenoties. Ceru, ka komisija to apstiprinās, bet eh, es, es pieļauju, pieņemu, ka tā tas būs. Nu, tātad šie um, raģētie tiesība akti acīm redzot um, vairs nebūs spēkā. Helmuts uh, Šulcs. Uh, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties jums uh, par komentāriem, kas attiec gan Ķīnas tirgus ekonomikas statusu, gan jautājumu par daļētiem tiesību aktiem attiecībā uz Austrum Āfrikas valstīm. Jo nu, lai tāda, ka pirmkārt, man šķiet, ka termiņš ir 10. 11. Eh, decembris, un nu, to tā mēs vairs neiekļausimies. Mēs zinām, kas notiek Bratislavā, neformālajā ministru uh, eh, padomas uh, eh, sanāksmē, un komisija gan kā mm, sola, ka oktobrī varētu ienākties šis priekšlikums, bet es ienāks oktobra vidū vai beigās, ja mēs to sagaidām, nu tik un tā es uh, šaubos, vai mums izdosies uh, attiecīgi likumdevējiem iziet tam cauri un paredzēt attiecīgas debalēku diskusijām šeit. Eh. Jo nu, termiņš tiešām būs ļoti, ļoti saspringts. Un te domājot par mūsu politiskām ekonomiskām attiecībām ar Ķīnu. Otrs jautājums par delegētiem tiesību aktiem. Komisija mūsu pēdējā sanāksmē eh, paziņoja, ka atsauks piecas delegētos tiesību aktus, un es jums piekrītu, ka Nu, pat ir pieņem, ka attiecīgi komiteja var rēķināties to, ka šie akti ir atsaukti, kas attiecas uz Keniju. Es man nu atklāt to jau sacīs un domāju, ka komisijai vajadzētu atsaukt arī šo attiecību daļējo tiesību aktu, jo EPA kontekstā, ņemot vērā mūsu attiecības ar Āfriku, tas būtu svarīgi. Sandra Galina kommt heute und ich werde sie dann entsprechend persönlich auch nochmal. Sandra Galina nav ierasties šodien, bet nu, pavaicāšu precīzi, kas tur un kā. Jūs pieminējāt neformālo ministru padomu sanāksmi Bratislavā, kur man bija tas nu, gods vai, vai, vai, vai, vai pienākums, kā kurš to traktētu piedalīties. Un man bija iespēja patiesniecību atbildīgiem ministriem diskutēja par trīs tēmām. Un viens no jautājumiem bija uh, īpašie tiesniecības aizsardzības uh, instrumenti, ņemot vērā to, ka drīz savu spēku zaudēs uh, Ķīnas pieņemšanas protokols PTO, tad kādi instrumenti mūsu rīcībā, un tāpat kā līdz šim padomiem vērojams ļoti atšķirīgas nostājas attiecībā uz to, un cik viennozīmīgi un cik, cik svarīgi attiecībās ar Ķīnu mums tad vajadzētu darboties, un eh, tāpat arī eh, tad, tāds eh, taktiski apsvērumi, kad tad labāk attiecībā priekš tam sagatavot, un es vēlreiz uz, skaidri uzsvēru, ka mēs, prot parlaments, tā būs, būs mums pastāvīga, tā teikt, līnija, rezolūcijā vēlamies norādīt, ka tiesībā izstrādē jāsako maksimāli drīz, nedrīkst būt tā, ka atsevišķi tā ir valsts, ņemot vērā to, ka nu, kaut kāds sautīgi, teiksim, apsvērumi šo situāciju vēlas mainīt. Skaidri uzsvērām, ka attiecīgi no komisijas um, gaidām attiecīgu, attiecīgu pozīciju tuvākā laikā. Otkārt jautājums um, par TTIP uh, sarunām, par to tik sarunāts, uh, tad diskutēts. Arī te dalībvalstu viedokļi bija diezgan šķirīgi. Viena dalībvalsts uzsvēra, ka ņemot vērā to, ka ar Obamas valdību nekāda vienošanās vairs nav iespējama, tad varbūt sarunas vajadzēja tiešām iesaldēt. Viņiem bija līdzīga nostāja, bet eh, viņi atklāti sacīja, ka nu, to mēs varbūt neformulēsim kā iesaldēšanu vai apstādināšanu, varbūt eh, tad formāsim to tā, ka ar jauno prezidentu, ar jauno valdību, tad no jauna uzsāksim tādu sarunu raundu. Bet konsensus, principā, kopējais bija tāds, ka Neviens nu, eh, es tā neteicu, ka Obamas eh, valdības pirmā laikā mēs varētu panākt attiecīgu vienošanos un, un tā. Un līdz ar to tehniskās sarunas nu, turpināsies, bet katrā ziņā viennozīmīgi ar mērķi panākt uh, vienošanos Obamas administrācijas pirmā laikā. Nu, tas bija tā, tā sauktais endgame, kā to mēs saukt arī netiks. Uh, sasniegts. Un tajā trešā tēma, par ko runājām, bija CETA. Nu, ne, Kanādas tirsniecības ministrs bija ieradies uz sarunā par šo jautājumu, un, eh, un viņš eh, arī izcēl no savas puses, kādas ir Kanādas lielākās intereses. Un Kanāda ir viens no ievērojamākajiem mūsu tirsniecības un politiskiem partneriem. Jau no 70, 67. gadiem mums ir spēkā tirsniecības nolīgums ar Kanādu, kas ir pēdējais spēkā. Mums ir 36 papildus uh, līguma ar Kanādu, mums ir kopējas uh, politiskas uh, intereses un, un, un projekti, un līdz ar to jaunā Kanādijas, Kanādas valdība vēlreiz apliecināja savu mērķi un tātad saglabāt strateģiski jaudīgas attiecības ar Eiropas Savienību. 28 ministru starpā, tā skaitā arī mans ministrs, apliecināja gatavību no 20, 28. Mm, septembrī parakstīta eh, CETA, lai attiecīgi uzsāktos parlamentārās eh, sarunas par, par eh, CETA ratificēšanu. Nu, dažs laivās tur ir nedaudz iebilde. Sešām dalību valstīm bija tāds, nu, mm, iebildes, ka tās vēlas tādu kopēju uh, juridiski saistošu deklarāciju par atsevišķu CETA nolīguma daļu interpretēšanu par līdz šim atvērto um, rumā, tātad sarunu daļu interpretāciju Rumānija un Bulgārija kopēji noformulēja um, jautājumu par um, bezvīzu režīmu Bulgārijas un Rumānijas valsts piederīgiem. Man radās iespējas, ka Jā, tiek sūtīts skaidrs signāls. Tā par parakstīšanu ar kanādiešiem. Un nu, tad, attiecīgi, es domāju, ka arī kanādieši varētu, varētu būt gatavi piekāpties jautājumā par bezvīzu režīmu, ka viņi varētu tad spēt šo soli. Un nu, tad vēl notika arī diskusija par tādu jautājumu, kā, kā provizoriskā līguma piemērošana. Nav šaubu, ka ir skaidrs, ka, ja Eiropas parlaments piekritīs šim nolīgumam, tad uh, liela nu, tātad, daļa no šī līguma tiks provizoriski piemērota. Šeit, ka ir panākta vienošanās par šo jautājumu, kā jautājums par investīciju arbitrāžu šo, šo tiesu, par labām līgumā netiks iekļauta. Un arī daļa par um, finanšu pakalpojumu arī tiks pagadām izņemta no līguma darbības jomas un uh, arī daļa par intelektuālo īpašumu uh, tiesību jautājumiem. Tātad, uh, tā, attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzakļiem šajā jomā un, un arī daži tādi procesāli jautājumi. Bet kopumā um, mēs varam sacīt, nu, tā, ka 90% līguma diezgan droši tiks um, apsprāti, ja Eiropas eh, parlaments dos savu zaļo gaismu šim nolīgumam, tad tas ir tiks provizoriski piemēros, kā saka, 90% no šī nolīguma. Nu, nē, eh, lūk, eh, šai kontekstā šī neformālā tikšanās bija diezgan konstruktīva. Pastāv iespēja, ka 18. oktobrī notiks vēl viena par tiesniecības jautājumu atbildīgo ministru tikšanās, un toreiz, attiecīgi, šajā tikšanās reizē tiks pieņemta formāla vienošanās formās lēmums par eh, CETA nolīgumu parakstīšanu. Nu, un tad arī jautājums par bezvīzu režīmu tiks precizēts. Jautājums par, par šo papildus kopējo deklarāciju. Un arī eh, attiecībā uz eh, provizoriskās piemērošanas jomām šis jautājums arī zem tiks precizēts. Nu, lūk, un šajā kontekstā uzskatu, ka tikšanās starp ministriem bija ļoti produktīva. Nu, un man personīgi arī šķiet, ka atmosfēra sanāksmes eh, laikā bija tiešām ļoti konstruktīva. Jo padomē bija radies iespējas, ka šis jautājums varētu būt tāds pretrunīgs un, un, un eh, strīdīgs, bet tā nebija. Nu, lūk, tikā man paziņojumi vārds vēl kolēģim. Atvainojos, eh, priekšstādā vēl viens jautājums par TTIP. Jūs sakāt, ka pamazām izsver tādā virzienā, ka, nu, tur tā kā tāds um, pieglūšanas iestāsies, bet te jautājums lūkās, ņemot vērā uh, ekonomiskās politiskās situācijas un, un stāvokli, varbūt mums vajadzētu skaidrāk nostāju tomēr līdz vēl šo formālo tiesisko statusu. Mandāts viennozīmīgi tika uh, pieņemts 13. gadā, kopš tā laika turpinās sarunas. Nu, ja tagad būs jauns mandāts vai, vai jauns uzstādījums, tad dalību valstīm eh, par to ir jāizsakās. Un arī struktūras, kas piedalās sarunās, arī gan delegācijas, gan, gan eksperti, kas tur turpinās pie tā strādāt, ar viņiem būtu svarīgi tomēr, ņemot vērā sabiedrības eh, reakciju, arī būtu svarīgi, lai parlaments eh, sūtītu skaidru signālu. Mums var, mēs varētu, mums vajadzētu. Var, noformulēt, ko tad šī nākamā fāze ir, pārējais posms fāze nozīmē. Atbilde ir, jūs monitoringa grupa tāda, kas sekoja sētību sarunām. Nu, no tiesiskā viedokļa raugoties, situācija ir diezgan sarežģīta. Protams, par to būtu vērts arī padiskutēt. Sandra, sveicināta! Pirms pāris dienām meklējām spriedām par delegēto aktuātājumu Kenijas eh, saistībā 20. septembrī Kenija ratificēja EPA nolīgumu, EPA vienošanos, un, eh, un mēs sagaidām, ka komisija attiecīgi arī atsaukšā tādu tiesību. Tieši tās bija jautājums. Komisija nav galva, jā, tik tiešām šī izvēlēties tiesība akts ir atsaukts. Tā kā komisija lūk apstiprināja, ka daļēties tiesība akts ir atsaukts. Ceturtais punkts darba kārtībā. Pirms eh, ķeramies tam klāt vēlos šeit. Uh, sveicināt delegāciju no Vācijas, eh, CET delegāciju, institucionālai sadarbībai, kas arī sekos līdzi um, EPA līgumu attīstībai. Un eh, šeit, eh, tirsniecības komitejā, attiecīgi, tā ir īstā vietklupa to runāt, sveicināti! Nu, komisija arī izskatās, ka priecājās jūs šeit redzēt. Nu, ļoti labi. Ceturtais darbkārtīs punkts. Eh, komisijas 17. gada sanāksmu kalendārs, eh, par ko vienojās koordinatori. Nu, eh, tas ir informatīvs dabas jautājums. Tas ir šatad šis saraksts jūsu rīcībā. Piektais punkts - stāvoklis pašlaik notiekošajās trialoga sarunās. Nu, būtībā tikai viens Uh, trialogs, uh, kas turpinās, kas ir tādā jau tā kā finalizācijas stadijā. Jautājums par tā sauktiem konflikta uh, minerāliem. Ilgāk laikā esam par to sprieduši. Tātad četrus tādus uh, um, delikātus jautājumus vajadzētu um, um, atrisināt beidzot. Un, uh, Mums notiek tāda tehniska sanāksme 27. septembrī tam būtu jānotiek. Un, ja viss saties eh, raiti, tad 19. oktobrī eh, šis tiesība akts mūsu uh, referenta Vinklēra kunga vadībā arī varēs attiecīgi tiks pieņemts. Priekšsēdētāji kolēģi pavisam īsi vēlos eh, no savas puses izteikt eh, gan atzīmi, gan lūgumu tiem kolēģiem, kas eh, kalpoja kā ēnu referenti un koordinatori. Vēlos uzteikt smago darbu, ko paveic mūsu sekretariāts, ļoti labi pasādās tiešām. Nu, darbs jau turpinās, kā jūs sacījāt, tad, tad darbs ir tāds ļoti tāds sarežģīts un, un, un apjomīgs, tā kā liels paldies jums par darbu. Un mans jautājums, ja lūgums ir, uh, gan referentiem un koordinatoriem. Vēlreiz paldies jums par darbu. Un es sagaidu, ka jūs instruēsiet savus asistentus un visus pārējos, kas piedalās šajā darbā, eksperts un tā tālāk, kas piedalījās šajās tehniskās sanāksmēs, ko jūs jau pieminējāt priekšsēdē. Tātad, kā dēļ referenti un pārējie asistējas, uh, instruējas savus asistentus un visus pārējos, lai tie pēdējos sanāksmē politiskas vienošanās garā, kas ir panāca konstruktīvā kompromisa garā, jo visas politiskās grupas ir spējušas solīt pretī vienotajā parlamentā, nu, un tagad ir pēdējais laiks, attiecīgi, pielikt punktu, slēgt punktu uz šīm dosierēm un, eh, un panākt, lai šīs ārkārtīgi svarīgais leģislatīvās akts tiktu pieņemts. Lielas paldies, Vinklēra kungs! Es arī jums saku lielu paldies par jūsu aktīvo lomu visā šajā stāstā. Un patiešām ir tā, kā jūs teicāt, tas eh, tā būs eh, apjomīga Mm, tiesību aktu pakotne un arī stūrakmens uh, Eiropas parlamenta vēsturē, kad mēs uh, pieņemsim noteikumus par to, kā uh, godīgi tirgoties ar mm, tās augtajiem konfliktu derīgiem izraktaņiem. Un es ceru, ka nākotnē mēs uh, daudz biežāk domāsim par uh, globālajām vērtību radīšanas ķēdēm, vai nu tie būs eh, konfliktu delegie izrakteņi vai kas cits, bet es domāju, ka šie izrakteņi krietni vien lielākā mērā ir jāņem vērā mūsu tirzniecības politikā. Un tālāk pāriesim pie sastā punkta, kas arī ar to ir nedaudz saistīts, proti jautājums par to, kas notiek ar starptautiskās darba organizācijas eh, standartu īstenošanu. Mēs uh, regulāri šeit tiekamies ar ILO pārstāvjiem tieši tāpēc, ka mūsu ilgtspējas uh, sadaļās, līgumos uh, vienmēr esam runājuši par ILO standārtu īstenošanu. Tas notika gan sarunās ar Kanādu, proti par to, ka Kanādai ir jāratificē divi pamatstandarti. Uh, bet arī citām valstīm, kas, eh, ar kurām notiek sarunas Kolumbija, Peru, Bangladeša, Filipīnas. Jo no vienas puses mēs runājam par eh, intensīviem tirzniecības līgumiem, bet no otras puses eh, attīstība Filipīnās varbūt nemaz neizskatās tik daudz sološa. Un tāpat arī Vietnamā ar kuru mēs esam noslēguši tirzniecības līgumu. Mm, piemēram, neatkarīgu arotbiedrību jautājums, arotbiedrību tiesību jautājumi ir eh, pavisam elementāras tēmas, eh, kas eh, tirzniecības sarunās saistās ar ilgspēju. Un tas pats arī attiecībās ar Koreju, ar kuru mums jau sen, jau piecus gadus ir noslēgts brīvās tirzniecības līgums, bet, eh, piemēram, eh, krimināla kodeksā nav grozīti panti, kas saistās ar streiku rīkošanu, un arī te mēs gribētu labprāt eh, dzirdēt īlo viedokli. Tāpat arī darbu, kas saistās ar globālajām vērtību ražošanas ķēdēm, kas ir augstu starptautiskās darba organizācijas prioritāšu sarakstām. Un tas arī sasaucas ar to, par ko mēs eh, bieži diskutējam šeit eh, Rūpniecības un tirzniecības eh, jautājumu komitejā, tāpēc gribētu dot vārdu Korinai Ragai, kura ir koordinātore ILO starptautisko darba standartu jomā. Lūdzu, liels paldies! Liels paldies par to, ka esat mani šeit uzaicinājuši. Paldies priekšsādātājiem un priekšsādātājiem šīs komitejas locekļiem par to, ka esat aicinājuši mūs uz viedokļu apmaiņu, un mēs augsti novērtējam šādu iespēju apspriest darba standartus eh, vairākās valstīs. Pirms es sākšu, gribēju jautāt, cik daudz uh, manā rīcībā ir laika, varbūt 10 minūtes vai 15 minūtes, jo nākamais punkts mums ir paredzēts pulksten četros. Labi, tad ļoti labi, ka es pajautāju. Es varbūt eh, nevarēšu pilnībā apskatīt visas valstis, kuras jūs interesē, bet uh, parunāšu par ierobežotu skaitu valstu, ņemot vērā arī to diskusiju, kas notika jūnijā un starptautisko darba organizācijas konferenci Ženēvā. Valstu izvēli mēs, valstu izvēlē mēs uh, vadījāmies pēc jūsu interesēm, es iziešu tām cauri alfabētiskā kārtībā, tāpēc nesaskat, nesaskatiet tur kaut kādu nozīmi tajā visā. Sāksim ar Bangladešu. Bangladeša šogad tika uzaicināta piedalīties starptautiskajā konferencē par darba standartu piemērošanu saistībā ar pulcēšanās brīvību. Un, um, Jūs droši vien atceraties, ka mēs eh, ar viņiem par to runājam jau pagājušajā gadā, bet šogad mēs eh, runājam arī par pilsoniskajām brīvībām, par mm, uzbrukumiem arotbiedrībām, par to, ka ir jālikvidē juridiskie šķēršļi arotbiedrību reģionā, jāmazina noteiktais eh, locekļu skaita slieksnis. Uh, Un visbeidzot arī par pulcēšanās brīvību eksporta apstrādes zonās. Konferencē komiteja ar dziļām bažām atzīmēja to, ka Bangladešas baldībai neizdodas panākt progresu uh, ņemot vērā komitejas eh, secinājumus eh, saistībā ar pulcēšanās brīvību, un valdība arī neko nedara, lai grozītu 2013. gada Bangladešas darba likumu un nodrošinātu to, ka eksporta apstrādes zonās pulcēšanās brīvība tiek pilnā mērā piemērota, ka netiek diskriminētas arotbiedrības, nodrošinot to, ka pieteikumi arotbiedrību reģistrā, reģistrācijai tiek skatīti pietiekami ātri. Mm, mēs veicām arī augsta līmeņa vizīti šī gada aprīlī uz Bangladešu, tajā piedalījās uh, standartu piemērošanas komitejas divi vicepriekšsēdētāji. Jūs varbūt interesēs tas, ka ILO tagad ir uh, aicināta piedalīties parlamenta uzklausīšanā trešdien un ceturtdien, un parlaments apspriedīs un cerams arī pieņems jaunu likumu par eksporta apstrādes zonām, un ir ļoti jauki, ka ILO ir aicināti piedalīties, lai varētu apspriest uh, šī, šos jautājumus uh, tiešāk ar deputātiem. Vēl es gribēju jums sniegt aktualizēto informāciju par uh, situāciju attiecībā uz uh, atbilstību darba inspekciju jomā. Jūs atcerieties, ka tas tika uh, apspriests um, konferencē pēc um, incidenta vienā no rūpnīcām. Un uh, mēs prasījām. Um, palielināt darba inspektoru skaitu, aizvērt robus uh, juridiskajā satvarā, kas ļauj darboties uh, šādām neatbilstošām rūpnīcām un um, nodrošina to, ka netiek uh, piemērot tiesību akti. Un ciešā sadarbībā mēs vērtējam īstenošanu kopā ar ES un redzam, ka šajā frontē zināms progress ir panākts. Bangladešas eh, darba kodeksa noteikumi tika grozīti pagājušā gada septembrī, un mēs redzam, ka ir ievērojami pieaudzis uh, ugunsdrošības, uh, eh, elektroietaišu drošības inspekcijas skaits. Un mm, valsts ir pieņēmusi jaunu pieeju šajā jomā. Te mēs redzam, zinām, progresu, kaut arī, kā jau jūs droši vien zināt, uh, Izaicinājumi joprojām paliek, bet vismaz process ir uzsācies. Tagad pāriešu pie Ekvadoras. Ekvadora bija aicinātos konferences komiteju saistībā ar to, ka netiek nodrošināta atbilstība standartiem darba koplīguma ilmā konferencē Mēs eh, apspriedām to, ka publiskā sektora darbiniekiem nav tiesības slēgt eh, darba koplīgumus, un eh, šo darbinieku izslēgšana no darba koplīgumiem pagājušā gada decembrī tika mm, vēl vairāk paplašināta, veicot grozījumus konstitūcijā. Es domāju, ka jums būtu svarīgi zināt, ka šī gada septembra sākumā ILO ģenerāla direktors tika aicināts iejaukties. To lūdza Amerikas kontinenta arotbiedrību savienība un globālās asociācija, ņemot vērā incidentu ar skolotāju arotbiedrībām šī gada augustā. Mēs informāciju saņēmām no preses, saņēmām arī atbildi no ministrijas. Uh, kurā ir teikts, ka tā nav arotbiedrība, bet sociāla ar organizācija, un tā ir problēma, kuru mēs turpinām ļoti cieši uzraudzīt. Man vēl ir jāsaka, ka par nožēlu delegācija, kas ieradās uz konferenci, arī negribēja to atzīt. Un visas uh, šīs problēmas uh, eksperta komiteja skatīs uh, šī gada novembrī un decembrī. Mēs raudzīsimies, kā attīstās situācija Ekvadorā. Tālāk par Koreju. Jūs priekšsādātāji pieminējāt Koreju. Es domāju, ka jūs varētu interesēt tas, ka tas, ka, kas ir noticis, eh, jo Koreja šī gada konferencē netika apspriest. Koreju apspriedām iepriekšējā gada konferencē, šogad tas vairs nenotika, bet eh, tas, kas tika apspriest, bija saistīts ar konvenciju par nediskrimināciju proti nediskriminācija, kas izriet no nevienlīdzības darba tirgu, arī no politiskajiem viedokļiem, ko pārstāv galvenokārt skolotāji. Valdība ir veikusi virkni likumdošanas pasākumu pēc diskusijas konferencēm, un ekspertu komitejai bija iespēja iepazīties ar informāciju, ko sniedza Korejas valdība pārbaudot eh, tās likumdošanas um, iniciatīvu atbilstību. Domāju to likumdošanu, kas um, tika stājās spēkā pēc sarunas Ženēvā 2015. gadā, un eksperti decembrī apsprieda arī Korejas apstrīdētos faktus, ka skolotājiem tiek noteikti disciplināri pasākumi uh, par viņu politisko aktivitāti, un mm, šīs problēmas uzrauga gan ILO uzraudzības eh, struktūras, gan Korejas valdība. Varbūt jūs interesēs, ka sakojot eh, diskusijai konferencē un eh, ekspertu komitejas komentāru rezultātā Koreja šobrīd uh, konsultējas ar Eiropas komisiju, lai saprastu, kādi mm, joprojām ir trūkumi 111. konvencijas īstenošanā. Ja mēs runājam par Koreju, tad ir eh, svarīgi jums arī pastāstīt, ka ILO ģenerāldirektors no jauna ir uzsācis diskusiju par pulcēšanās brīvību. Un eh, pavisam nesen Korejas arotbiedrību konfederācijas vadītājiem uh, tika piespriezt piecu gadu ieslodzījums par viņa darbību saistībā ar arotbiedrībām un ir noteikti arī tiesas rīkojumi atsevišķām arotbiedrībām, tāpēc uh, ILO ģenerāla direktors iejaucās. Tas ir skaidrs signāls tām problēmām, kādas mēs uh, piedzīvojām pagātnē, un redzam, ka tās no jauna atkārtojas Šonedēļ ir plānots arī streiks, tāpēc uh, būs interesanti pavērot, uh, kas uh, Korejā notiks šonedēļ. Tālāk par Mjānmu. Mjānma, kā jau jūs droši vien zināt, uh, konferencē netika apspriesta, bet man teica, ka jums esot uh, interese par to, kas šajā valstī notiek. Un te būtībā ir trīs uh, galvenās darba jomas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, lai palīdzētu Mjanmai panākt atbilstību tiesiskumam un darba standartiem. Ir nepieciešami tiesību akti darba tiesību jomā, ir nepieciešams stiprināt institūcijas, kas uh, piemēro un īsteno šos tiesību aktus, kā arī mm, ārotbiedrībām Mjānmas darba tirgu. Ar Mjānmu mums ir regulāras problēmas. Un starp Mjānmas valdību, savien, Amerikas Savienoto valstu valdību, ILO un citu valstu pārstāvjiem, tajā skaitā arī ar ES, atbalstu ir uzsākta diskusija, lai sniegtu atbalstu Mjānmai tajās jomās, ko es pieminēju. Eiropas komisija šonadēļ rīko otro iesaistīto pušu fórumu, lai apspriestu darba likuma reformu un institūciju stiprināšanu, lai virzītu uz priekšu šīs reformas. Un jums būtu svarīgi zināt, ka uh, ir uzsākta ievērojama darba tiesību likumdošanas reforma, to atbalsta starptautiskā sabiedrība un mums jau ir izdevies novērot zinām progresu, kaut arī darba vēl ir daudz. Aktualizējot daudzus uh, tiesību aktus, bet šis darbs jau ir uzsākts. Mēģinu ievērot atvēlēto runas laiku un varbūt pateikšu dažus vārdus par Filipīnām un par to, ko mēs tur apspriedām saistībā ar uh, darba spēka nodrošināšanas ķēdi. Mēs apspriedām Filipīnas, un tā ir viena no valstīm, kas tika apspriesta uh, konferences komitejā šī gada jūnijā saistībā ar 87. konvencijas piemērošanu. Un kaut arī zināms progress nacionālā mehānisma darbībā ir bijis, lai uzraudzītu to, kā tiek uh, nodrošinātas arotbiedrību tiesības, redzam, ka izmeklēšanā mm, par incidentiem, kur eh, ir notikusi vārdarbība pret arotbiedrībām, ir kavēšanās. Ir virkne pasākumu, kuru konference aicināja Filipīnas valdību veikt, tajā skaitā uh, apkarojot eh, arotbiedrību aktīvistu slepkavības, eh, nodrošinot eh, pilnu atbilstību standartiem, kā arī tiešas misijas organizēšanu. Un es esmu gandarīta ziņot, ka mums ir izdevies runāt ar valdību, apspriežot, kā tiks organizēta nākamā gada sākumā plānotā vizīte Filipīnās, lai risinātu neatrisinātos jautājumus. Tāpēc izaicinājumi daudz, bet eh, ņemot vērā Filipīnas valdības iesaistīšanos, eh, būs jāraugās, cik lielā mērā mēs varam risināt eh, šīs problēmas un um, kā ir iespējams īstenot um, konferences komitejas rekomendācijas. Mums ir bijušas eh, ļoti gāras un sarežģītas eh, diskusijas eh, par šo jautājumu starptautiskās darba konferences laikā jūnijā, un diskusija notika par nesen paveikto darbu globālajā darba spēka piegādes ķēdē. Kā jau es teicu, diskusijas bija garas un sarežģītas, bija grūti nonākt pie secinājumiem, bet mums tas izdevās. Un gan diskusija, gan secinājumi uzsvēra, cik sarežģīta ir šī piegādes ķēde savā attīstības procesā, bet tā nodrošina ievērojumu pienesumu globālajā izaugsmē un nodarbinātības veicināšanā, kā arī tas raksturo to, kādi ir trūkumi pārvaldībā. Secinājumos tika piedāvātas vairākas eh, rekomendācijas, eh, kas jāīsteno valdībai, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem. Un es gribēju konkrēti pieminēt 22., 23. un 25. punktu, kur ir sniegtas eh, skaidrs instrukcijas starptautiskajai darba organizācijai turpmākajiem soļiem. Un ja jūs izlasāt 23 punktu. Es jums priekšā to nelasīšu, bet ja jūs rūpīgi to izlasat, tad uh, tas ļoti skaidri parāda, ka ILO tiek aicināta sekot situācijai. Un mēs uh, šobrīd izstrādājam rīcības programmu, lai īstenotu šos uh, secinājumus, ņemot vērā to, ka ir jānodrošina to, ka ILO izmanto savas salīdzinošās priekšrocības, uh, savu mm, ekspertīzi, tās iespējas um, nodrošināt um, dialogu sarežģītos jautājumos, un te mēs um, domājam par konkrētām piecām acīm, asīm - zināšanu izplatīšana, struktūra stiprināšana visām iesaistītajām pusēm, kas ir iesaistītas globālajā piegādes ķēdē. Te es atgriežos arī pie tā, ko jūs teicāt iepriekš Proti mēs domājam par uh, efektīvas uh, advoka, advokātu aizstāvības sistēmas izveidošanu, lai risinātu problēmas, kas saistīts ar uh, darba koplīgumiem, arotbiedrību tiesībām. Tad tālāk ceturtā as ir politiskā mm, rekomendācijas un atbalsts, lai panāktu ilgspējīgas uh, pārmaiņas globālās piegādes uh, ķēdē, iesaistot uh, visas interesētās puses. Nu, šī programma ILO vadībai tiks nosūtīta novembrī, tad redzēsim, ko šī pārvaldes struktūra diskusijās sacīs, kādas um, būs uh, rekomendācijas, secinājumi, bet jebkurā gadījumā mēs vēlamies būt ambiciozi, domājot par to, ko vēlamies sasniegt. Lielas paldies priekšstādātāji, lūk īsumā aktualizētā informācija. Lielas paldies! Tagad es došu vārdu mūsu deputātiem maksimāli divas minūtes. Dank u wel, voorzitter. En, uh, dank... Paldies, paldies priekšstādātāji, paldies eh, par šo informāciju, ko varējām saņemt eh, par šīm dažādajām eh, pasaules valstīm. Tik tiešām tas bija interesanti, bet vēl ir daudzas citas valsts, ar kurām joprojām ir daudz tātad ievērojama problemātika, dažādi jautājumi, kas joprojām jārisina. Mm, tātad ir noteikti jāmudina uh, tātad, lai ar šīm valstīm, pārējām valstīm tiktu intensificētas attieksmes, lai tās ratificētu šo nolīgumu, un tāpat arī runājot par šī brīža aktualitātēm, tātad CETA, TTIP, vēlējos vaicāt, kāds ir jūsu viedoklis par šo te papildu protokolu, e, kurā ir e, cita starpā tātad atrunāti šie te darba e, ap, apstākļi un to regulējums. Kāds ir jūsu viedoklis te? Paldies. Vārds Helmutam Šulcam. Tādēļ ir mans pussirdnieks, lai paldies par sniegto pārskatu par īstu, bet ļoti tādu interesantu atspoguļojumu, kā tad ir situācija vismaz eh, atsevišķās valstīs, un nu, tagad jautājums, eh, ņemot eh, vērā sarunas Ženēvā par saistošu apvienoto nāciju instrumentu attiecībā uz um, ehm, arobiedrību darbinieku tiesībām un cilvēktiesībām, cik lielā mērā ILO tur iesaistīta un cik lielā mērā ILO ir tiešām vēlas, lai šī vienošanās tiktu panākta. Ja? Es domāju, ka jautājums par, par kolektīvo sarunu vešanu ir, eh, kolektīvu bārgaining, kā to sauc, ir ļoti svarīgs tāds horizontāls jautājums, uzstādījums, ko mēs mēģinam panākt, eh, lai tas tiktu iekļauts dažādā horizontāla līmenī dažādos nolīgumos. Lūk, un jautājums, eh, cik lielā mērā mums varētu veicināt to, ka tas varētu būt kāda saistoša norma turpmākos nolīgumus. Otrs jautājums, lūk, kāds. Zemes, kuras komiteja izvēlās tāda pacināta izpētē, uz ko jūs balstāties? Pēc kādiem kritērijiem jūs to atlasēt? Paldies! Mikrofonu lūdzu. Nākamais deputāts. Paldies priekšsādātāji, paldies arī mūsu viešņai. Trīs jautājumi pirmkārtām par ēst tirzniecības politiku. Uh, Kā zinām, mēs visi iekļaujam sadaļu par ilgspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos es alaži esmu to aizstāvējis, par to iestājies, tāpat kā daudz citi. Vai jūs ieskatā tam ir kāda jēga vai no tā ir kāds labums attiecībās ar valstīm, ar kurām šādi nolīgumi tiek mm, gatavoti? Nesen uh, cienījami akadēmiķi norādīja, ka īsti jēgas nav no šādas, uh, šādas sadaļas. Uh, vai jūsu ieskatā? šāda jēga tomēr ir. Un tad par konkrētām valstīm. Eh, Koreja. Pilnībā piekrītu jums tā ziņā, ka par eh, Koreju runājot šeit situācija pasliktinās. Koreja nav ratificējis 98. gada konvenciju vai tiek uzturēts dialogs ar korejiešiem, lai varbūt situācija vērsta uz labo pusi. Un visbeidzot, valsts, kuru nevarējāt pieminēt, jo jums vienkārši pietrūka laika - Turcija ir parādījušies eh, tātad neskaitāmi faktu pierādījumi, ka jau kopš 90. gadiem situācija ar bērnu nodarbināšanu, paverdzināšanu pamazām, pamazām uzlabojas, bet tagad ir eh, šajā valstī būtiskas pārmaiņas notikušas, ir eh, tūkstošiem sīriešu bērnu ieplūduši šajā valstī. Vai savā sarunās, dialogos ar, ar Turciju šeit esat ko, ko, ko jaunu noskaidrojuši? Paldies. Sančesas kundze, lūdzu. Liels paldies! Tik tiešām mm, mēs pārstāvam Eiropas Savienību valst, attiecībās ar, ar šīm valstīm, piemēram, apspriežot CETA ar Kanādu. Šie sociālās klauzulas, kas, kas tiek apsvērtas iekļaušanai šādos nolīgumos, vai tās ir pietiekami iedarbīgas, jēgpilnas, vai tur ir pietiekami sankciju mehānisms uh, iekļauts. Tas viens. Otrs, vai jūs, prāt, nolīguma par tirzniecību un investīcijām ir, ir īstā vieta, kur šādas klauzulas vispār iekļaut, jo uh, tas uh, principā ir, ir tur, turpmāka potenciāla konflikta sēkla un iedīglis. Tātad, um, paldies, Joachimam vārds. Jā, tas jau daļai tika pieminēts, bet varbūt es vēl nedaudz pie tā atgriezīšos. Situācija Korejā, kad tā pasliktinās, jau vairāk nekā piecus gadus mums ir tirzniecības nolīgums ar Dienvidu Koreju kurā Koreja ir uzņēmusies uh, saistības uh, ieviest ILO standartus un pakāpeniski tos ratificēt. Vai jūs uh, saredzat pietiekamu atbalstu no ES, ka tā izdara zināmu spiedienu, lai tas notiktu, jo pretējā gadījumā jau mums tas nav jāietver tirzniecības nolīgumos, ja pēc tam neviens par to negādā. un vai vienmēr tiek gūti panākumi. Tāpēc jautājums šāds. Vai jūs saredzat pietiekamu atbalstu no Eiropas komite, komisijas, lai tiktu izdarīts spiediens uz Korejas valdību un virzot situāciju uz priekšu? Forenses kundze. Frau Forensa. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlos pateikties uh, Ilau par darbu, ko šī organizācija veic. Paldies pārstāvē par informāciju. Un uh, pirms uzdodu jautājumus, uh, norādīšu, ka 5. jūlijā EP parakstīja rez, rezolūciju, tātad ziņojumu, kura būtība bija prasīt eh, lielāku tādu saskanību, konsekvenci eh, šo nolīgumu sadaļās par ilgspējīgu attīstību, tā lai šīs sadaļas būtu maksimāli jēgpilnas un, un iedarbīgas un nodrošinātu strādājošo tātad darba ņēmēju, patērētāju intereses, tiesības. Uh, Mm, lai šīs sadaļas tiktu transponētas eh, nacionālā līmenī, tik, un ka tikai tāda tām būtu jēga. Un mēs daudz esam runājuši par ilgspējīgu, tādu atbildīgu mm, vērtību, tātad resursu apsaimniekošanu pasaulē, ražošanu, tirzniecību. Um, un tas principā padara mūs par, par loģiskiem sa sabiedrotajiem ILO un Eiropas parlamentu. Un vēl par CETA un par Eiropas Savienības Singapūras nolīgumu vēlos interesēties. Nu, šeit principā darba tiesību lietās šeit nav nekā saistoša. Um, mūsu partneru pusē. Šeit uh, neizceļas nekādas, nekāds pienākums transponēt uh, šajos nolīgumos atrunāto. Un tā, tā ir arī kritika, ko uh, esmu adresējusi šiem nolīgumiem kā ar Kanādu, tā ar Singapūru. Uh, Un vēl eh, labprāt uzzināt eh, jūsu viedokli par situāciju Turcijā, par bērnu nodarbināšanu. Eiropas Savienība nedrīkst ignorēt notiekošo šajā mūsu kaimiņu valstī un ko uh, ILO šeit uh, grasās un var darīt lietas labā, lai vērstos pret pārkāpumiem uh, Turcijā un Bangladešā. Visbeidzot, uh, kolēģi, uh, jums iespēja uh, paust savu komentāru. Jā, paldies. Paldies mūsu viešņai par brīnišķīgu prezentāciju. Uh, ILO veids nenovērtējumu darbu. Uh, Eh, par ko pelna mūsu pateicību un uzslavas un atzinību. Eh, jūs eh, īpaši tātad pasvītrojat tirzniecības nolīgumu lielo nozīmi ilgspējīgas attīstības nodrošināšanai, darba tiesību ievērošanai. Mm, ILO savos, savos, savās līguma saistībās to īpaši pasvītro, bet uh, Galu uh, gal, gal beigās darbs ir, reālais darbs ir jāpaveic uh, līgumslēdzošajām valstīm, to transponējot šīs norunas. Un, uh, pašām valstīm ir jāveic reformas. Man īpaši satrauc situācija Spānijā, kur tiek reformēta nodarbinātības politika. Uh, Un eh, tāpat arī eh, mūsu attiecības ar Filipīnām šeit eh, tiek gatavots nolīgums šajā valstī joprojām situācija ir vērojama kā neapmierinoša. Vai jūs, ko jūs darīsiet, lai situācija vērstu par labu? Paldies! Sandra, nu ko, tātad kā komisija uh, var eh, raudzīties, lai uh, ILO noteikumi tiktu ievēroti un konkrēti uh, ko Korejā. Jā, Sandra, tik tiešām komisija ir īpašs dienests, DG Ample, kas uh, uztur ciešas attiecības un kontaktus ar ILO uh, un uh, DigiTrade, tādā savukārt atbild par attiecībām ar konkrētām valstīm. Ku, un lūk, šādā starp departamentu sadarbībā norit šī, šī um, sekošana situācijai. Un, uh, Jā, protams, mūs visus uztrauc uh, tāda negatīva informācija, ko saņemam no, no tāda vai citāda pasaules nostūra un īsumā rēģēšu uz atsevišķiem gadījumiem. Bangladeša uh, šeit uh, mūsu izējas līnija nav mm, šī kompakta līgums, bet GSP GSP. Uh, un šādā plāksnē cenšamies sadarboties arī ar Koreju, uh, kurai tagad ir nācies uh, piekrist, ka ILO sēž pie sarunu galda. Tāpat arī, kā piemēru, varētu minēt vēl dažas citas valstis, ko kolēģi šeit ir minējuši, Mjanma, arī šeit tieša Eiropas saimnības līdzdalība atsevišķos projektos ir, ir bijusi iespējama Paldies ILO par, par sadarbību, par izpalīdzēšanu. Jānmas gadījums mūsu izpratnē ir e, vitāli svarīgs, un Korejas gadījumā tā ir konvencijas 111 e, noslēgšana. Darbs turpinās. Nevēlos e, jums vēstīt to, ko jūs jau labi zināt. Mēs turpinām darbu visos virzienos vēlos pasvītrot ko citu. Izvēle, ko mēs kā Eiropas Savienība esam izdarījuši. Mēs ne, gal galā nolēmām neiestāties par Eiropas Savienības standartiem visā pasaulē, tā vietā lēmām atbalstīt ILO, tās konvenciju, tā, e, tās ievērošanu. Reizēm, protams, mums nāks paskatīties uz to, kas notiek mūsu pašu saimniecībā, to saku bieži atgādinu DJ Empel kolēģiem. Uh, Uh, paldies, vēlreiz paldies par šo iespēju uh, ILO pārstāvim būt šeit. Ir būtiski, lai mēs apzinātos, ka mūsu valstis ir, ir partneri uh, un ILO ir viens no tiem. Un liels paldies Lorencai par, par šo rezolūciju, tā to mēs liksim lietā. Uh, Tas ir labs tāds cienījams sākums turpmākam darbam. Tas ir kā apliecinājums un signāls mūsu ārējiem partneriem, ka mēs noteikti domāsim un rūpēsimies par darba tiesību ievērošanu. Vēl viens aspekts vispārējā tirzniecīsko attīstību, attiecību stratēģijā darba jautājumi, darba tiesību jautājumi ir, ir noankurojušies. Uh, Ehm, pagaidām tas tiek īstenots caur konkrētiem noliegumiem ar atsevišķām valstīm, bet tirzniecības ehm, noliegumi nav vienīgais veids, kur, kur to ir iespējams iestrādāt, jo šeit ehm, noteikti ir jādomā par to, ko cilvēktiesību plāksnē ir iespējams risināt. Paldies! Paldies, Vāgeres kundze! Paldies priekšsēdētāji! Tik tiešām daudz labu, vērtīgu, trāpīgu jautājumu. Šī saruna e, tiešām ir ļoti interesanta. Mēģināšu šos jautājumus un komentārus sagrupēt. Runājot par darba standārtu sadaļas iekļaušanu brīvas tirzniecības nolīgumos, mums, e, kā, kā ILO, šeit ir trīs būtiski aspekti, tādi pieturas punkti. Pirmkārtām, saskanība starp šo, šo dažādo nolīgumu šīm attiecīgajām sadaļām. Te um, vēlos teikt, ka nu, tāda korekta šo, šo standārtu ie, iekļaušana ir būtiska, lai tas viss tiktu izdarīts korekti. ILO mm, ļoti tā uh, piesardzīgi vērtē iespējamos uh, nu, tādus uh, patvaļīgus atsevišķu elementu iekļaušanu un citu neiekļaušanu, un tad uh, ILO pāraudzības sistēmai uh, tas viss ir jāpārauga, jāgādā, lai norunas tiktu ievērotas. Uh, bet ir būtiski, lai šīs norunas būtu mm, pilnīgas un, un tādas pietiekamas, lai mm, pāraudzības sistēma pēc tam labi varētu darboties kā informācijas gūšanas avots. Vēl par šādu sadaļu efektivitāti, iedarbīgumu, vai tās ir pietiekami saistošas, uh, vai sankcijas ir paredzētas pietiekami tādas kodīgas. Nu, tas nu reiz ir jautājums, kur ILO neko daudz nevar piebilst. Tik vien tas, ka uh, starptautiskie noliegumi ir tāda, nu, brīnišķīga platforma svira, kas, ko varam izmantot, un pieredze liecina, ka tas var kalpot kā labs impulss pozitīvām pārmaiņām, bet ar to vien nepietiek. Ir jābūt ilgstošām, konstruktīvām attiecībām starp valstīm, ar, ar, ar jābūt politiskajai grībai Un, piemēram, pēc eh, varu minēt Vietnamu. Eh, Vietnamā mēs esam eh, jau vairāk kā desmit gadus, esam bijuši klātesoši, visādā ziņā palīdzējuši viņiem pacelties jaunā kvalitātē, tādā sociālās partneru, sociālā partneru sistēmas izveidē. Tas viss ir prasījis laiku, ir būtiski, lai būtu pietiekami daudz laika konstruktīvam darbam un Nu, es, es, es negribu tagad eh, te, te savukārt bārstīt pateicības komisijai, bet nu, vēlos eh, tiešām gods, kam gods sacīt, eh, komisijas ieguldījums ir, ir nenovērtējums. Ja komisija aktīvi līdzdarbojas, tad arī rezultāti neizpaliek par šādu sadaļu atdevi, efektivitāti, nu to var vērtēt dažādi. Tā objektīvi to izmērīt ir pagrūti. Dažu programmu gadījumā mēs mēģinām Uh, gūt kaut kādus objektīvus zinātniskus datus, uh, lai varētu spriest par, par to, kāda atdeve ir bijusi mūsu pūliņiem. Uh, novembrī nāks klajā kāds dokuments, kas būs tieši veltīts brīvās tirniecības nolīgumiem un darba standartiem situācijai darba tiesību jomā nu, tur varēs ko vairāk uzzināt un izsecināt. Bet tiešām vēl eh, da, ir daudz darāmā. Un vēl par šo jautājumu visbeidzot. Eh, mūsu ieskatā tas vērtīgākais ir tas, ka šeit ir pavērs iespēja, mm, iespēja darba eh, standārtu, darba tiesību kvalitātes celšanai noteiktā valstī. Un ir būtiski, lai būtu progress niecīgs, bet tomēr. Vēl par ILO un, un uh, cilvēktiesībām un, un biznesa pasauli šeit notiek tāds nerimstošs dialogs ar, ar visiem iespējamiem kolēģiem, partneriem. Šie instrumenti parasti ir nesaistoši, bet tie tik un tā rada tādu telpu, tādu platformu, uz, ku, uz kuras kaut kas var attīstīties, veidoties. Un mēs varam tikai priecāties par to, ka šādas platformas rodas, piedāvājot iespēju valstīm satikties, runāties Uh, kā tiek izraudzītas uh, partnervalstis? Nu, pēc uh, vairākiem kritērijiem ir divi konferences vicepriekšsēdētāji, um, kas izmanto šos kritērijus mm, lai gadu vienotos par, par 24 valstīm. Uh, Eh, kurām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tātad pārkāpumu neatbilstību smagumam, eh, progresa deficītam, šādiem dažādiem parametriem, eh, atbilstoši kuriem tad var mm, vicepriekšsēdētāji, darba ņēmēji un darba devēji mm, vienoties par, par tām valstīm, kurām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Koreja, vai šeit vispār notiek dialogs, ņemot neseno ratifikāciju. Dialogs teorētiski ir, bet eh, īsti tāda entuzi entuziasma iet tālāk, eh, iet, iet uz priekšu intensīvāk nav šeit nav o, um, bijusi runa par 98. gada konvencijas eh, kaut kādiem jautājumiem. Turcija, jā, tik tiešām šai valstī situācija ir uzlabojusies, Turcijai ir sniegta tehniska, tehnisks atbalsts, um, Eiropas Savienības uh, arī dzen. Un jā, tik tiešām milzīgais bēgļu pieplūdums Turcijā ir, ir radījis eh, jaunus riskus, eh, ir, ir, ir eh, tagad milzīgs bērnu skaits Turcijā, kas Uh, ir spiesti strādāt, kas tiek spiesti strādāt, un ir iedarbināta mm, jauna mm, programma uh, tieši šo te bēgļu bērnu kontekstā. Un šeit būtiskākais manā ieskatā ir tas, lai mēs sniegtu tehnisko atbalstu, tehniskos resursus, uh, citādāk paspēlēsim visus tos ieguvumus, kas, kas Turcijā um, aizvadītajos gados ir, ir gūti. Un visbeidzot par Filipīnām. Ļoti konkrēti jautājumi izskanēja par šo valsti Situācija ir tāda, ka ir eh, priekšlikums, eh, bija priekšlikums parlamentā, kas netika apstiprināts. Eh, tātad šis likuma projekts gan joprojām ir nākamā, nākamais sasaukums, par to neaizmirsīšot, tā mums solīja, tāpat arī valdība ir apsolījusi, ka būs tātad tiks noformēta tieša tāda kontakta grupa, ar kuru tad varēsim sadarboties un doties varbūt arī uz turieni plašākā skaitā, lai atbalstītu viņus uz, uz vietas darba, tirgus darba tiesību politikas reformu procesā, lai atbalstītu šīs topošās institūcijas. Un, nu, Tādā veidā ceru, ka esmu atbildējusi īsumā uz šiem dažādiem jautājumiem. Lielas paldies, tiešām ārkārtīgi interesants um, ieskats. Nu, un uzturēsim kontaktus. Turpināsim uh, sadarboties, jo mēs, uh, protams, visi vēlamies, lai darba apstākļi cilvēkiem dažādās valstīs uzlabotos. Tālāk nākamais darbkārtības punkts, protams, septītais. Un uh, te būs pirmais slēdzās kāds balsošanas rauns par uh, ziņojumu attiecībā uz uh, divpusēju uh, aizstāju pasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem tiesniecības nolīgumā starp ES un uh, Kolumbiju un Peru. Andrēs Arnēšas kundze um, ir uh, referente Un visiem lūdzu izmantot jūsu balsojumu kārtītes. Balsojumu, un kā parasti, tad veiksim testa balsojumu. Tāds izmēģinām balsojumu, sākam balsot. Labi, beidzam balsot. Viss kārtībā. Tātad frakcijas ir attiecīgi pārstāvētas. Nu, tātad sabiedrēs punkts. Eh, balsojums par eh, divpusējām aizsvaru pasākumu klausulām sadarbībā ar Kolumbiju un Peru. Pirmais grozījums, kas par eh, pret atturās pieņems. Kompromiss numur viens, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 20. grozījums. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārbaudīsim 20. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. <laughs> Gut. Änderungsantrag. Trešais grozījums. Trešais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Otrais kompromiss. Kas par? Pret? atturās pieņemts. Ceturtais uh, kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Nākamais ir 35. Uh, grozījums otrā daļa. 35. grozījums otrā daļa, kas par pret atturās pieņems. Sestais kompromiss. Kas par pret atturās pieņems. Tālāk, septītais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk uh, preambuli apsvērum. Un šeit desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts. 11. grozījums. Kas par? Pret pret atturās norēdīts. 14. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 16. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. 16. Uh, grozījums. Balsām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Kas par? Kas pret? Atvērs. Pārbaudīsim tātad 15. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Astotais eh, kompromiss ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Un nu, tā ir par mainīto komisijas priekšlikumu, grozēto komisijas priekšlikumu kopumā. Par pret, atturās, pieņemts. Un tagad elektroniski balsojam par mainīto legislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai referenti vēlētos ko sacīt, lūdzu? Paldies, priekšsādātāji. Nu, tā tad eh, šeit uh, tuvojas uh, trialogs ar padomi. Uh, balsu vairākumu tas ticis atbalstīts. Paldies ēnu referentiem, paldies. Uh, Eh, priekšsādātājiem eh, par, par līdzšinējo atbalstu, un, un tagad varam eh, ar, ar, ar pilnu jaudu šo darbu turpināt. Nu, Tātad turpināsies trialogu sarunas par šo jautājumu. Un mēs ar šo balsojumu esam apstiprinājuši mandātu turpmākajām sarunām trialogā. Un sarunu komanda sanāks kopā. Es būšu priekšstādātājs, eh, Svarnis kundze referente, Mato, Moisa, Sādījās Kellere, Šulc un Borelī, kā arī viens pārstāvs no MF būs uh, N referenti, tad MF eh, nu, var izvēlēties, pielāties vai ne. Ja jūs tam piekrītat, tad balsojam ar jā, bet varbūt balsosim elektroniski, tātad elektroniski balsojam par šo mandātu. Un die Abstimmung ist geschlossen. Nu, beidzam balsot. Nu, gan vienzīmē balsīgi pieņemts. Un tad lai veic apstādinās eh, Desarnes kundze. Tālāk, astotais darba kārtības punkts. Eh, es rīcības plāns savai dzīvnieku un augu nelikumīgas tirsniecības apkarošanai. Te mm, mums jābalso, tātad sākam balsot. Pirmais ir kompromiss, priekšlikums numur viens. Pirmais kompromiss. Pārpret atturās. Pieņemts. Tālāk pirmais grozījums. Kas par? Pret eh, atturās. Noraidīts. Septītais grozījums. Kas par? pret atturās noraidīts. Kompromiss numur divi. Kas par? Divi, vēl pret, pret atturās. Pieņemts. Mutisks uh, grozījums no referents puses. Kas par šo mutisko grozījumu? Pret atturās. Pieņemts. Debītais grozījums. Kas par? Spret atturās. Pieņemts Pieņemts. Kompromiss 1B. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss 3. Per, par. Pret. Atturās. Pieņemts. 11. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 17. grozījums. Kas par? Kas pret? atturās pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturās pieņemts. 21. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Domāju, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim drošības eh, pēc 21. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, brīnišķīgi pieņems. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 25. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Noraidīts. 27. grozījums. Par? Pret? Atturās. Noraidīts. 28. grozījums. Kas par? Pret? Atturās pieņems 29. grozījums, kas pār, pret, atturās, pārbaudīsim. Man šķiet, ka pieņems, bet balsojam elektroniski par 29. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņems. Sastais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. 35. grozījums par, pret, atturās, pieņems pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Norēdīts 41. par, pret, atturās, pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 43. grozījums, kas par, pret kas pret, atturās, noraidīts. Nu, un tagad uh, elektroniski balsojam par visu atzinumu kopā ar mūsu nu, pat apsvērtiem grozējumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot! Pārliecinoši balsu vairākumu pieņems. Sirsnīgi sveicam! Tomēr! Tagad devītais eh, darba kārtības punkts. Eh. Balsosim par atzinumu attiecībās informācijas apmaiņas eh, mehānismu izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem enerģētikas jomā. Bensēna kungs ir atzinuma sagatavotājs, tagad sākam balsot. Trešais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. 33. klausījums par, pret, atturās, pieņems. 34. klausījums par, pret, atturās, norādīts. 35. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 36. par, pret, atturās, noraidīts. 37. par, pret, atturās, noraidīts. 38. par, pret, atturās, noraidīts. 39. par, pret, atturās, noraidīts. 40. par, pret, atturās, noraidīts. 41. par, pret. Vai es gribēju pār vai pret? Laikam jau pār. Pieņems līdz ar to. 43. grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 44. par. Pret. Atturās noraidīts. 45. par. Pret. Atturās noraidīts. 46. par. Pret. Atturās pieņemts. 47. par pret atturās norēdīts. 48. par pret atturās nāksies pārbaudīt. 48. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums par pret atturās noraidīts, 51. par pret atturās noraidīts, 52. par pret atturās noraidīts, 53. par pret atturās pieņemts, 54. grozījums par pret atturās noraidīts, 55. par pret atturās noraidīts, Piektais grozījums par pret atturās pieņems. 56. grozījums par pret atturās norādīts. 57. grozījums par pret atturās pieņems. 58. par pret atturās norādīts. 59. par pret atturās norādīts. 60. par pret atturās noraidīts, 61. pār, pret, atturās noraidīts, 62. pār, pret, atturās noraidīts, 63. pār, pret, atturās pieņemts, 64. pār, pret, atturās noraidīts, 65. pār, pret, atturās noraidīts. Nu, Domāju, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. Balsojam elektrons par 65. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņems. 66. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 67. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 68. par. Pret. Atvainojiet, atvainojiet priekšsādātāji. Nu, varbūt mēs varētu blakā balsot par um, šiem te grozījumiem no 68. No 66. līdz 68. grozījumam. Tātad balsot blakā par 68 līdz 76. Tā kāds ir pret to? Nē. Tātad balsojam blakā par 68. Uh, līdz 76. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās. Visi šie grozījumi noraidīti. Sastais grozījums par, pret, atturās pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturās noraidīts. 78. grozījums par, pret, atturās. Pārbaudīsim 78. grozījumus. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturās pieņemts. 79. grozījums par, pret, atturās noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturās pieņemts noraidīts. Nu, varbūt blokā tad balsojam par 9 līdz 12 grozījumu. Mēs neiebilst. Tad 9 līdz 12 grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Piektais kompromiss. Kas par, kas pret? Atturās, pieņems. Cepties kompromiss, respektīvi. Tas 16. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 17. grozījums pār, pret, atturās, norādīts. 18. pār, pret, atturās, norādīts. 19. pār, pret, atturās, norādīts. 20. pār, pret, atturās, norādīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturās pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. Nu, tagad uh, 56. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - balsojam, kas par pret atturās norādīts. Otrā daļa - kas par pret atturās norādīts Pieņemt. 27. grozījums par pret atturās norēdīts. 28. grozījums par pret atturās norēdīts. 29. grozījums par pret atturās pieņemts. 30. grozījums par pret atturās norēdīts. Līdz ar to varam balsot par visu atcenumu kopumā ar mūsu tiem grozējumiem. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Arī ar pārliecinošu balsu vairākums atzīmes ir pieņemts. Es veiksmīgs veicinu un zinu sagatavotājiem. Paldies, līdz ar to arī šīs dienas balsojumi ir noslēgušies. Wer jetzt den Raum verlassen möchte, bitte. Ja. Un, ja kāds tās atstāja šīs esmīgās eh, tāps, eh, tad eh, klusi un mierīgi, bez liekas jāsgas. Punkt 10 ir bericht. Desmitais punkts darba kārtībā ir ziņojums par monitoringa grupu sanāksmēm, kas notikušas pēc mūsu iepriekšējās sanāksmes. Please be quiet! Lūdzu, izturieties klausītājiem. Tādas bija divas. Viena par sarunām ar ASV 1. septembrī. Es pats tajā nepiedalījos, bet uh, mani pārstāvēja Marīče, vai tu varētu kaut ko īsumā pastāstīt par šo uzraudzības grupas sanāksmi? Marīče, vai tu gribi kaut ko sacīt? Nē. Sorry, I was still distracted. Piedodiet, man te joprojām novērsa uzmanību cilvēki, kas uh, gāja ārā no zāles. Vai tas ir par monitoringu grupu? Es uh, domāju, ka te daudz nekā nav ko teikt. Uh, viss notiek kā plānots. Mums bija ļoti laba diskusija ar uh, galveno sarunvedēju par TTIP uh, nu, nolīgumu, un man nekā būtiska te nav ko teikt. Uh, vienīgi monitoringa grupa ir ļoti laba, lai atrisinātu neskaidros jautājumus, kas ir dažādiem deputātiem, un es ceru, ka tikpat um, labi mēs strādāsim arī turpmāk. Labi, šķiet, ka nākamā sanāksme ir ieplānota oktobra sākumā. Arī tīsa bija monitoringa grupas sanāksme 17. septembrī. Kīnes kungs, uh, galvenais sarun, sarunvedējs, piedalījās, un um, 19. sarunu kārtu vadīja Austrālija, bet es saprotu, ka no nu, monitoringa grupas nav mm, ļoti pozitīvu jaunumu. Tas bija viss, kas mums bija sakāms par monitoringa grupām. Pievērsīsimies 11. darbkārtības punktam. Ziņojums par kopējo INTA un reģionālās attīstības komitejas uh, um, braucienu uz uh, um, 14. UNCTAD konferenci. Tur bija divas būtiskas lietas. Pirmā diskusija par jaunu mandātu UNCTAD, kas zināmā mērā sasaucas arī par, uh, ar jautājumu par uh, valsts parāda līmeni, par un tad uh, politisko lomu, kas būtu jāstiprina. Un šajās sarunās piedalījāmies arī mēs. Protams, netieši apmainoties uh, ar viedokļiem ar komisiju. Un bez tam bija vesela virkne paralēlu pasākumu, kas uh, skatīja atsevišķas pasaules tirzniecības tēmas, un mēs it īpaši iesaistījāmies Pasaules investīciju fórumā, kur no vienas puses man bija iespēja uzstāties ar konceptuālu runu, bet um, vēl man likās ļoti interesanti, ka mēs uh, kopā ar kanādiešiem uh, kā Eiropieši prezentējām jauno investīciju kodu sistēmu un dzirdējām ļoti pozitīvas reakcijas no citām pasaules valstīm par to, kā varētu tikt veidota starptautiskā investīcija tiesa. Mēs vienojāmies, ka diskusija tiks turpināta, un trešās valstis, protams, uzdeva jautājumu, kā ir iespējams nodrošināt uh, nepieciešamos resursus, lai izglītotu, apmācītu tiesnešus. Un par to mums, protams, būs jādomā. Paralēli mēs uh, noturējām virkni diskusiju ar Kenijas pusi par EPA nolīguma parakstīšanu kas galu galā ir novedusi pie tā, ka atbildīgais uh, ministrs ir apmeklējis uh, mūsu komiteju, kā jau jūs zināt. 20. Uh, septembrī arī ratificēja šo nolīgumu parlamenta telpās. Vai par to kādam būtu jautājumi vai komentāri? Izskatās, ka nē. Tādā gadījumā pāriesim pie 12. punkta. Makrofinanciālais atbalsts Jordānijas eh, Hašemītu karalistei. Un mm, te es došu uzreiz vārdu Emanuēlam Borelam, kurš ir referents eh, šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji! Mums eh, jau ir notikušas padziļinātas diskusijas par Jordāniju kādā no iepriekšējām INTA komitejas sanāksmēm, un mēs bijām gandrīz vienprātīgi domājot par risinājumiem. Uh, pieminot arī atsevišķas problēmas, runājot par risinājumiem, mēs runājām par izcelsmes uh, principa piemērošanu un arī par uh, devīgu makrofinanciālo atbalstu, un es esmu gandarīts, ka padomēju komisijai iz, ir izdevies vienoties par šo strateģisko pieeju Eiropas un Jordānijas attiecībās, un Es ļoti priecājos eh, par to, ka sarunvedēju izvēlētā pieeja Un tāpat kā Tunisijas gadījumā bija progresīva un asimetriska, un tieši tas ir tas, ko mēs vēlamies. Tieši tāpēc um, ir nedaudz eh, par šo projektu kopumā. Um, te tika piedāvātas um, 5 līdz 10 um, 5 līdz 10 eh, tehniski grozījumi eh, salīdzinājumā ar eh, nu, citiem nolīgumiem. Un, ir ļoti jauki, ka mēs panācām vienošanos. Protams, komisijai būs jāizva, jāizrāda elastī, elastība reformās, apspriežot tās ar Jordāniju, bet es ceru, ka šīs diskusijas būs ātras. Es Te gribēju atzīmēt, ka arī AFED komiteja atbalsta šo projektu. Komisija par to izteiksies tuvākajās dienās, bet uh, es domāju, ka mums uh, būs jāvadās uh, pēc tās pieejas, ko mēs kopā veidosim. Protams, uh, ka šī uh, palīdzība Jordānijai ir ļoti nepieciešama, lai sāktu 2016. un 2017. gada finanšu vajadzības. Es esmu daudz uh, durā runājis ar kolēģiem, arī ar Ammānas. Uh, kolēģiem. Uh, uh tiek runāts par 350 miljonu eiro lielu summu, un uh, tam piekrīt arī ēnu referenti, jo es uzskatu, ka šī, šis palielinājums mums ļaus uzlabot attiecības ar Jordānijas kolēģiem, un Jordānijai būs arī budžeta manevra iespējas. Un, protams, ka arī Jordānijai ir jāciena uh, tās. Um, saistības, ko tā ir uzņēmusies Londonas donoru konferencē. Uh, un um, es labprāt uzklausīšu, ko kolēģi par to domā, bet uh, ceru, ka tāpat kā jautājumā par diagnozi, mēs uh, būsim arī vienisprātis par uh, priekšlikumu, kuru es jūs aicinu atbalstīt. Lielas paldies, Emanuēl! No ēnu referentiem neviens nav klāt, bet uh, došu vārdu Danielam. <clears throat> Jā, es vēlējos izteikties ETP frakcijas vārdā un kolēģa Čiko vārdā, kurš eh, šodien nevar būt klāt. Mēs pateicamies referentam un eh, priecājamies, ja varētu šo pieteikumu kopā iesniegt. ETP atbalsta šo priekšlikumu, un eh, mums visiem ir liela interese, lai stabilizētu valstis šajā reģionā. Jordānija ir uzņēmusies lielu slogu bēgļu mm, jautājumā, un es domāju, ka mums tiešām ir jāatbalsta kolēģi. Sarneses kundze lūdzu. Paldies uh, priekšsēdētāji, pateicos Emanuēlam Morēlam. Mēs visi saprotam, ar kādiem izaicinājumiem saskaras um, Jordānija bēgļi, turistu vairs nav, parāds ir liels un reģionālā kontekstā, kā jau jūs um, redzat, um, kas notiek Alepo, un tāpēc situācija tiešām ir pesimistiska un steidzama. Es piekrītu visam tam, ko teica referents. Mums ir tiešām jāciena savas eh, prasības un mm, varbūt eh, arī būtu labi, ja Jordānija mūs reizēm uzklausītu, jo mēs eh, zaudējam daudz laika, bet es uzskatu, ka tiešām šī papildu palīdzība ir nepieciešama. Mums ir jāatbalsta Jordānija ar uh, piemērotu apjomu palīdzības. Paldies, arī es gribēju mūsu politiskās grupas uh, ēnu referenta vārdā Eh, teikt vienu lietu, kas varbūt eh, no politiskā viedokļa nav tik būtiska. Mēs visi apzināmies, ka Jordāna it īpaši ir cietusi no Sīrijas eh, pilsoņu kara sekām, no bēgļu straumēm un tas ir ārkārtīgi negatīvi ietekmējis eh, šīs valsts eh, pastāvīgo ekonomisko un sociālo attīstību. Mēs eh, tāpat kā referents uzskatām, ka mums būtu jāsniedz Jordānijai nepieciešamais atbalsts, bet vienlaikus uzskatām, ka mums būtu vēlreiz ļoti rūpīgi jādomā par makro mm, finansiālās palīdzības instrumentu kopumā Mēs eh, uzskatām, ka eh, ņemot vērā situācijas akūto raksturu, ir jādomā par šīs eh, palīdzības raksturu un ņemot vērā punktu 2.1 būtu jāsaista arī ar cilvēktiesību situācijas uzlabošanu pašā Jordānijā. Uh, Mēs redzam, ka tur joprojām notiek cilvēktiesību pārkāpumi, nav mēdīju brīvības, netiek pieļauta opozīcija karaļa viedoklim. Un, jā, viņš Eiropas parlamentā izteicās par bēgļu problemātiku, bet arī sabiedriskie procesi ir būtisks izaicinājums. Un uzskatām, ka tālāk strādājot pie šī ziņojuma mēs uh, varētu sagatavot attiecīgus uh, grozījumus. Thank you, uh, Mr. President. I'm speaking on behalf. Paldies, priekšsādātāji. Es runāju sava kolēģa Sandro Lūnesa vārdā. Viņš um, šodien te nevarēja būt klāt. Un gribēju teikt, ka grupa augsti novērtē centienus, ko pieliek Jordānija uzņemot bēgļus no Sīrijas un atzīstam, ka tas rada arī sarežģījumus, tāpēc mēs atbalstām priekšlikumu par makrofinanciālās palīdzības sniegšanu Jordānijai. Mēs uzskatām, ka šis atbalsts būtu jāsaista ar saņēmēju valsts korektu šo līdzekļu izlietojumu. Lunasa kungs man pastāstīja ka referents ir saziņājies ar uh, viņa biroju, lai noskaidrotu, vai viņš varētu piekrist uh, makro uh, finansiālās palīdzības apjomu palielināšanai no 230 līdz 350 miljoniem eiro. Pagaidām mēs šos grozījumus neparakstīsim, bet par to padomāsim. Un kas attiecas uz grozījumiem, mēs gaidām komisijas apstiprinājumu un aktualizēto informāciju par Jordānijas finanšu nepieciešamību apmierināšanu, un tad arī darīsim zinām savu galīgo nostāju. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Vai jūs vēlaties ko sacīt par Jordāniju lūdzu? Priekšstādātāji. kā darba kārtība ļoti ātri ritas priekšu. Šķiet, ka mūsu kolēģi no ECFIN ģenerāla direktorāta vēl nav šeit klāt, bet jūsu komentāri tika pieņemti zināšanai, un mēs, ja būs nepieciešams, sniegsim papildus informāciju. Liels paldies, kā jau vienmēr, Emanuēl. Es visu nesapratu, bet šķiet, ka Eh, diskusijas ar komisiju varēs notikt citā brīdī. Jebkurā gadījumā es eh, saku paldies eh, visiem, kas izteicās un visiem, kas uzdevā vērtības jautājumus. Piekrītu kolēģiem, kurš teica, ka mūsu starpā ir nepieciešama diskusija, un paldies visiem kolēģiem kas piekrīt, ka ir nepieciešams palielināt palīdzības apjomu. Ne jau tāpēc, ka mēs esam maksimālisti, bet tāpēc, ka tas atbilst uh, vajadzībām. To teica gan Desārneses kundze, gan arī citi, jo tā ir valsts, kas ir saskārusies ar ievērojamām grūtībām. Un ja mēs uh, sakām, ka mēs uh, palīdzam šī reģiona valstīm, tad mums ir jāuzņemās sava loma un jāķeras pie rīcības. Tieši tāpēc es piedāvāju šādu grozījumu. Bet, jebkurā ja gadījumā visiem paldies par kvalitīvo diskusiju un Nu, paldies arī komisijai, ka tā ir mūsu rīcībā. Paldies, uh, Ferāna kungs, lūdzu. Nē, nē, es atvainojos. Tas soļa augstu sēm. Tā tam arī būtu jābūt. Jā, principā šim priekšlikumam var piekrist, tas ir saprātīgs. Protams, Jordānija nes eh, būtiskāko sloga daļu. Un tieši tāpēc tā cieš eh, turisma jomā un arī citās svarīgās tautsēmniecības jomās. Bet eh, es arī uzskatu, ka mums ir paralēli jāsako politiskajai attīstībai Jordānijā. Mm, pastāv uzskats, ka sunnītu spēki, kas uh, nenāk no Jordānijas, varētu novest pie radikalizācijas. Un es uzskatu, ka tas ir jāsaista ar nepieciešamo palīdzību, bet ir ļoti rūpīgi jāuzmana un jāvērtē arī politiskā situācija, lai mums nekas nepaslīdētu garām nemanīts. Labi, referents visu ir piefiksējis. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. septembris. Septiņi vakarā un balsojums uh, INTA komitejā notiks 13. oktobrī nākamajā sanāksmē. Tagad pāriesim pie 13. punkta. Pievienošanās Kolumbijas uh, un Peru tirzniecības līgumam, ko veic Ekvadora. 17. jūlijā 2014. gadā tika pabeigtas iestāšanās sārunas. Mēs esam to vairāk kārt apsprieduši. 2016. gada martā mēs nosūtījām uz Ekvadoru ad hoc delegāciju. Pēc tam pieņēmām arī rezolūciju. Un mēs tiešām mēģinājām virzīt eh, šo procesu uz, uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai tas varētu tikt uh, saulēcīgi noslēgts un lai Ekvadorai nerastos uh, problēmas um, saistībā ar pievienošanos nolīgumam un noteikumiem saistībā ar piekļuvu tirgumu. Un to ir apspriedusi arī padome un komisija, un tagad es došu vārdu Helmutam Šalcam, atbildīgajam referentam, un viņš mums pastāstīs, kāda tad ir šī brīža aktuālā situācija. Paldies, priekšsādētāji. Es domāju, ka jūs jau pieminējāt vissvarīgākos uh, jautājumus, kas uh, saistās ar Ekvadoras pievienošanos uh, tirzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru. Uh, Viņiem 2016. gada laikā ir jāatrod uh, juridiskie risinājumi, un, jo pretējā gadījumā no nākamā gada Air Ekvadora zaudētu piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu, un tas radītu milzīgas ekonomiskās problēmas šai valstī. Un ne tikai valstī, bet um, cilvēkiem, kas strādā dažādos, dažādās ekonomikas eh, nozarēs. Tas, eh, protams, nozīmētu arī eh, to, ka cietīs cilvēku sociālās, demokrātiskās, politiskās tiesības. Runājot skaidru valodu, pēdējo mēnešu laikā, pēdējo gadu laikā mēs esam uzturējuši ciešu kontaktu ar komisiju, ar prezidentūrām, kurām bija atbildība par uh, šī pievienošanās uh, protokola pabeigšanu, un arī tikāmies ar Ekvadoras pusi, apspriedām arī Eiropas parlamenta rezolūciju, kurā jau norādam, kādas uh, ir vadlīnijas mūsu nostājā par mm, pievienošanos, un te ir vairāki aspekti papildus grūtībām, kuras mēs aprakstām un kuras mēs vērtējam kā izaicinājumu. Ekvadoru skāra arī zemestrīce šī gada pavasarī, un tas Ekvadorai ir radījis pat vēl vairāk problēmu, ņemot vērā tās eh, grūto ekonomisko un politisko situāciju un spējas risināt šos izaicinājumus. Tāpēc es aicinātu izvēlēties eh, pozitīvu pieju, lai šis līgums varētu tikt ratificēts, bet, protams, būs jāgaida ka to vispirms apstiprina padome, un tas rāda grūtības mums. Nu, es vienmēr uz, uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir demokrātiskas tiesības un pienākums pārbaudīt tiesību aktu politisko saturu, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības pilsoņus visas 28 dalību valstis. Bet, protams, arī kā tas ietekmēs sociālos partnerus, uzņēmējus un citus partneru valstīs. Un mums ir ļoti rūpīgi jāraugās, kāda ir situācija. Mēs zinām, ka šīm valstīm ir papildus izaicinājumi, un balsojot par garantiju klauzulu, saistībā ar pievienošanās protokolu ir jāvērtē, kādus izaicinājumus tas nozīmēs ražotājiem un lauksaimniekiem Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības dalību valstīs. Visbeidzot, es gribēju, kolēģi, jūs aicināt tad, kad prezentēšu ziņojumu projektu, aicinātu mūs uh, strādāt pēc iespējas um, efektīvāk to apspriežot un par to balsojot, lai šīs ratifikācijas process varētu tikt pabeigts šī gada decembrī pēc balsojuma plenārsesijā. Tas nozīmē, ka līdz Inta sanāksmē 29. oktobrī mums ir uh, jāpārbauda šis ziņojums, par to ir jānobalso. Es saprotu, ka termiņi ir īsi, bet es ceru, ka jūs piekrītat manam redzēj, redzējumam un manam uzskatam, ka mums ir jāatrod piemērots risinājums gan Eiropas Savienības pilsoņiem, gan Ekvadorai. Čers. Nu ko, vārds ēnu referentiem, lūdzu. Fisas kungs, kas ir uh, referents mūsu frakcijas vārdā, nevarēja būt uh, šodien klāt, bet nu, viņa vārdā tad daži komentāri. Pirmkārt par procedūru. Tautas partija uh, saglabās ar saistības turpināt uh, sarunas par to, lai Ekvadoru pievienotos līdz gada beigām. Mūsu grupa atbalstīja vienpusējo preferenču uzskaitījumu 14. gada nogalē par labu Ekvadorai un uzskata, ka Ekvadoras iestāšanās šajā tirdzniecības nolīgumā ir būtiska priekšnosacījums, lai nostiprinātu Eiropas Savienības pozīciju un mūsu ekonomiskās intereses Dienvidamerikā. Šī pievienošanās ir būtiska arī pārējām trīs valstīm un to savstarpēju integrācijai. Novembrī parakstītā vienošanās, eh, tā ir noritot eh, kā paredzēts, tad decembra plenāra sesijā par to varēsim balsot. Runājot par rīcības plānu, eh, grupa ir iepazinusies ar Ekvadoras Nacionālo ekonomisko un sociālo reformu plānu nākamajam gadam. Uh, tostarp eh, par plānotajiem eh, likumprojektiem. Mēs atzīstam Ekvadoras valdības apņēmību pildīt Eiropas parlamenta 15. gada novembra eh, rezolūcijā paustās vēlmes un norādes. Ar lielu interesi sekosim turpmākajam procesam šajā valstī līdz pat nolīguma spēkā stāšanās brīdim sadarbības un tādas atklātības galā, garā. Ja runājam par automobīļu importu, problemātiku mēs pieņemam. Ekvadors tātad izklāstu un uzskatām, ka tagad pašai Ekvadorai ir būtiski spērt soļus, lai atceltu automobīļu importa kvotas, kas nav pamatotas, jo tās ir pretrunā ar Ekvadoras saistībām PTO kontekstā un citu starptautisku nolīgumu kontekstā. Un šajā ziņā sagaidām strauju progresu. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā var sacīt, turpina priekšstādātājs, ka arī es, esam interesēti visnotaļ šajā stāšanās procesā, lai mēs to varētu sekmēt un lai kodorā nerastos negatīvas sēkas pretējā gadījumā. Un ir nepieciešams, protams, arī turpināt dialogu ar um, Ekvadoru. Šī, šis nolīguma ietvaros tiešām šur tur ir kur piestrādāt. Mm kā mēs tikko dzirdējām, tātad jautājumu par piekļuvu Ekvadoras tirgiem. Nu, kas attiec arī uz dialogu ar pilsonisko sabiedrību un uh, ilgspējības aspektu iedzīvināšanu. Un tomēr mums ir jārūpējas ka, par to, ka jau padomu novembrī tiešām pieņems lēmumu, tad mums plenārsēdē decembrī arī vajadzētu no savas puses uh, pātrināt šo ratifikāciju un un uh, to panākt. EKR vārdā lūdzu, kolēģis. President, uh, we have been always sub... Jā, mēs alaži esam atbalstījuši uh, šo procesu un vēl jo vairāk to atbalstām tagad, kad varam vērot, kāda, kā ir mainījusies uh, šī kopēja atmosfēra par, uh, ka brīvstirdzniecības uh, nolīgumi pasaulē tiek uh, nīsti un zākāti. Uh, Mēs uzskatām, ka šai ziņā mums ar mm, īpašu tādu entuziasmu jāatbalsta Ekvadoras iestāšanās šajā tirzniecības nolīgumā, jādara tas nekavējoši, uzskatām, ka tas nāk par labu Eiropai, Eiropas uzņēmumiem, pavarot mm, jaunus, jaunus tirgus mūsu tātad, nozarei, piemēram, autobūves nozarei, alkoholisko dzērienu nozarei, citām nozarēm. Uzskatām, ka tas nāks par labu arī pašai Ekvadorai. Tas noteikti sekmēs šīs valsts tālāku saimniecisku izaugsmi. Ļaus efektīvāk izskaust nabadzību, tīpaši ārkārtēju nabadzību lauku reģionos. Uh, Turklāt eh, ši, šim solim būs būtiski tāda tieši attīstības komponente un potenciāls eh, Ekvadoras eh, jautājumā, jo Eiropas Savienība ir Ekvadoras numur viens noieta tirgus Ekvadoras produkcijā, kas nav naftas produkti un it īpaši mazajiem vidējiem eksportētājiem. Tāpat arī priecājamies par to, ka process tagad ir sācis kustēties ātrāk. Uzskatām, ka ratifikācija varētu notikt vēl šogad, tādā veidā izvairoties no šī eh, gluži liekā un nepamatotā pārrāvuma, eh, tirzniecības plūsmu pārrāvuma mm, šajā laikā starp veco un, un šo jauno schēmu. Un eh, vēl tikai viena piebilda, viens jautājums vai nu komisijai vai, vai referentam. Kāda Eh, kādā situācijā ir Kolumbija un Peru. Kā, eh, kā lietas izskatās attiecībās ar šīm valstīm? Vai te ir progress, vai ir kādas aizķeršanās? Mm, to ar lielu interesi uzzināt. Jebkurā gadījumā esam gatavi sadarboties ar referentu eh, un katrā ziņā atbalstīt šo, šo procesu. Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas ko bilst? Šķiet, ka nē. Tādā vārdā, Jorgensēna kungs, eh, komisija vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Eh, īsumā mm, pāris piebildes arī mēs eh, uzskatām Ekvadors pēc iespējas ātrāk iestāšanās tirdzniecības nolīgumā par būtisku prioritāti. Mums ir prieks par šo plašo nedalīto atbalstu, kādu sajūtam šeit komitejā Inter. Tāpat arī jāatzīmē, ka vēlamies uzteikt Ekvadoru par tās eh, paveikto, eh, burtiski aizvadītā mēneša laikā, eh, risinot konkrētus aktuālus jautājumus, tāpat arī labi sagatavojoties turpmākiem soļiem. Tas ir, ir bijis lieliski, teicami, aktīvi sadarbosimies, turpināsim sadarbību ar šo valsti, bet vēl ir darbiņš darāms Un automobīļu importa kvotas ir, ir šāds te sāpīgs jautājums. Te Ekvadorai ir jāveic tādi plaši eh, žesti, eh, ar tādu atrunāšanos vien nepietiks, ir šīs kvotas vienkārši jāceļ, un eh, to par to liecina arī vairāku šeit klātesošo deputātu komentāri. Visbeidzot par Kolumbiju un Peru runājot. ļoti konstruktīvas darba attiecības ar šīm valstīm. Eh, tehniskais darbs tiek eh, raiti darīts un, un tie signāli, ko, ko saņemam, pilnīgi noteikti eh, vieš mūsos pārliecību, ka arī šīs valstis visu izdarīs atvēlētajā laikā, un tad padome varēs lemt, kā, kā paredzēts. Bet Kolumbijas un Peru pusēm vēl ir, ir oficiāls apstiprinājums jādod. Jā, par padomi runājot, vai no nu, mm, padomis ir, ir kādi jaunumi? 11. Nu, novembris paliek tad spēkā, jā? Ja? Kā paredzēts? Mēs eh, tā saprotam, ka tas joprojām ir 11. novembris, esam uh, teikuši padomē, lai viņi pātrina savus iekšējos procesus, visas šīs sarunas, lai lēmums par parakstīšanu iespējams tiktu pieņemts vēl oktobrī, bet pagaidām nekas neliecina, ka, ka būtu jau kas mainījies 11. novembra sakarā. Paldies, Helmut! Es ceru, ka uh, piepildīsies tas, ko nu pats sacīja komisija ka, nu, ja kurā gadījumā kaut kas nesāks bremzēties eh, padomē, eh, ja nu gadījumā nav, nav pātrinājuma, eh, Inta vadītājs ir, ir caur, caur prezidentiem centies šo procesu, tā teikt, lobēt, bīdīt un virzīt. Ehm, ir, ir arī šī, tātad mēdījos iz, iz, šis jautājums ir, ir izskanējis. Ir, ir norādīts uz, uz šo Latvijas valstu sasniegumiem, um, un būtu ļoti nelāgi, ja šeit tagad mūsu pusē būtu kāda bremzēšanās, vilcināšanās, uh, bet uh, tā vietā mums ir jādomā, kā, kā tā nesautīgi, konstruktīvi mēs varam nolīdzināt šos atlikušos negludumus, uh, risināt šos jautājumus, sekmēt to, to efektīvu atrisinājumu. Jo, nu, protams, šajās valstīs ir daudz dažādu nebūšanu, grūtību, valsts budžeta, budžeta mm, bilance ir, ir apdraudēta, ir tādas un, un citādas nepilnības, un būsim, būsim reālisti palīdzēsim šīm valstīm izpildīt to saistības, jo jautājumi nedrīkst palikt neatrisināti pati šī valsts ir, ir izdarījusi savulaik izvēli, nu tad tā ir, ir jāpilda solītais, un tad arī mēs varēsim uh, godprātīgi pilnā mērā savu, tā teikt, norunas daļu pildīt, un uh, cerams, cerams 11. novembrī tad, tad būs šis uh, svinīgais brīdis. Ja kādi priekšdarbi netiks pienācīgā mērā veikti, nu tad tas, tas paliks virs mūsu galvām un, un, un Eh, bojās eh, dzīvi, būs zaudējums mums eh, visiem šeit, mūsu ražotājiem, eksportētājiem. Mm, būsim atklāti. Nav viegli pieņemt to, ka dažas saistības, kas izriet no brīvas tirzniecības nolīgumiem, uh, Eh, nu, man kā goē nepievienojušās pārstāvjiem eh, šķiet varbūt nepamatots, nesamērīgs, bet eh, kas norunāts, tas norunāts. Nedrīkst vilkt bezgalīgi garumā kaut kādu darbu paveikšanu, vilciens var aiziet, tā teikt, Un uh, tad būs pamats apšaubīt uh, mūsu godaprātu, mūsu konsekventumu šādās starptautiskās tirzniecīskās sarunās. Um, tāpēc parlamentam, bū, parlamentam nāktos tiešām tādā vienotā frontē pa, pa, pa visām politiskajām grupām uh, prasīt uh, šādu konsekventu attieksmi un rīcību arī no, no visām pārējām pusēm. Uh, Nu, paskatīsimies, ko, ko uh, uzbūrs uh, padome, uh, necelsim paniku, bet tāpat laikā arī pārāk neatslāpsim. Paldies! Nu, ko tad Helmuts nāks klajā ar savu ziņojumā nākamo redakciju nākamajā Intes sanāksmē, un visi varam turēt īkšķus, lai 11. novembrī tad varētu uh, tikt spērt šis simboliskais solis, un mēs kā parlaments novembra nogalē 28. 29 Um, varētu šo lēmumu pieņemt un balsot plenāra sesijā vēl decembrī. Un, nu, visbeidzot, beidzamais punkts šīs dienas darba kārtībā. Saruna par um, tirdzniecības attiecību nākotni ar Turciju. Uh, to ir paredzēts uh, aizvadīt uh, in kamera formātā, ierobežotā formātā. Thank you tos klātesošos, kuriem nav in-kamera eh, pielaidas. Tādiem sakot, visus, kas nav deputāti, delegāciju vadītāji, eh, asistanti, sekretariāta pārstāvi. Mm, un politiskā grupa amatpersonas eh, pamest šo zāli.